Grazie tante. Egrigio prezidente. Cher... Liels paldies, godātais priekšsēdētāji. Kad uh, Eiropas eh, komisijas ievēlētais prezidents man piešķīra šo portfeli, viņš laipni norādīja, ka es runājot Šekspīra valodā. Es daru, eh, kas ir manos spēkos, lai es skaidri varētu izteikties dzimtajā valodā bet pirms tam es gribētu moljēra valodā vai kaut kam, kaut līdzīgā mol, moljēra valodā pateikties jums par šo godu, par to, ka esat uzaicinājusi šī mani šodien uz šo sanāksmi, un es tāpat kā jūs uh, gribu pateikties jums par uh, man piešķirto laiku. Es vēlējos atbildēt uz trim galvenajiem jautājumiem. Pirmkārt, kāpēc es vēlos ieņemt šo amatu? Otrakārt, kādu pieredzi es šajā darbā varēšu ieguldīt? Un ot, treškārt, kā, kāda pieeja man būs šim uzdevumam? Šim uzdevumam, kas ir tik svarīgs darba vietām, izaugsmai un tāpēc arī Eiropas iedzīvotājiem. Tātad, kāpēc es vēlos šo darbu? jo es vēlos eh, no savas puses eh, veicināt divas eh, būtiskākos uzdevumus, kas ir mūsu priekšā, proti veidot uzticēšanos Eiropai mūsu iedzīvotāju vidū, tāpat arī uzdevumu veicināt darba vietu un izaugsmu mūsu ekonomikā, un es arī personīgi vēlos, lai apvienotā karaliste būtu daļa no veiksmīgas Eiropas Savienības. Tas būtu vajadzīgs gan apvienotajai karalistei, gan, manuprāt, arī Eiropas Savienībai. Manu vecāku paudz devās karā, un mani radnieki auga sadalītā Eiropā, kurai bija gan kodola draudi, gan arī citas problēmas, kad krita dzelzs priekškars kur tad raudzījās šī jaunā demokrātija? Jaunās demokrātijas raudzījās Eiropas Savienības virzienā, un mēs atbildējām viņu aicinājumam. Jā, es vēlos strādāt kopējo Eiropas interešu vārdā, un es gribētu, lai mana valsts paliek daļa no savienības, kurā ir 500 miljoni cilvēku ar kopīgām vērtībām, kur strādā kopā, dzīvo kopā un kopā risina globāls uzdevums. Kāds būs mans pienesums šajā darbā? Es esmu neliela uzņēmēja dēls, uh, un tāpat viens no maniem vecākiem ir skolotājs. Es sāku savu darbu kā Keneta Klārka un Džana Mēģora padomnieks 80. un 90. gados. Pēc tam es izveidoju pats savu uzņēmumu, tāpēc es labi pārzinu, kādas problēmas ir veidojot uzņēmumu konkurējošā vidē. Uh, Es beidzu šo darbu pirms četriem gadiem, kad es sāku strādāt apvienotās karalistas valdībā par ministru, un kopš tā laika es esmu atbrīvojies no visām akcijām, man nav daļu uzņēmumos, es neesmu loceklis nevienā valdē, un tāpēc es nedomāju, ka uz mani var attiecināt kādus interešu konfliktus. 2010. gadā es kļuvu par izglītības ministru, un man deva darbu veikt lielas reformas izglītības jomā, Tad es kļuvu par Lielbritānijas augšpalātas eh, locekli, un augšpalāta ir tā, kas eh, groza tiesību aktus un veids detalizētus pētījumus. Tā ir daudz ekspertu, tajā nevienai partijai nav vairākuma, un lielākajai partijai pieder tikai 28% teikšanas. Uh, Un galvenais veids, kā tiek strādāts pie progresa, ir veidojot vienprātību un īstenojot partiju programmu. Es esmu īstenojis kompleksu reformu politiskā vidū. Man ir pārbaudīta pieredze vienprātības veidošanā, un es pieeju izaugsmē un darba vietām no praktiskā skatu punkta. Kā es risināšu šo sarežģīto uzdevumu, ko Žans Klods Junkers man ir uzticējis? pirmkārt strādājot ar Katainenu, Dombrovsku, Maskovici un citiem uh, kolēģiem komisāriem. Es plānoju vadīties pēc tā, kas jau ir pārdarīts Barņiekungu un šīs komitejas vadībā, lai pārliecinātos, ka mums ir labi reglamentēta finanšu pakalpojuma industrija, kas darbosies vairākuma, nevis minoritātes interesēs. Ir svarīgi atjaunināt mūsu finanšu sistēmu, uh, palīdzēt tai atgūties no krīzes, un es gribu uzslavēt savu priekšteci šajā darbā. Šī darba centra punkts, protams, būs Banku Savienība, kas būs balstīta visu 28 dalību valstu vajadzībās, un mans darbs būs salikt vietā atlikušās puzles daļas un panākt to, ka tiek radīta mums vajadzīgā banku sistēmas stabilitāte. Uh, Jā, es pats nāku no valsts, kas ir ārpus banku savienības, taču krīze parādīja, cik ļoti savstarpēji saistītas ir 28 dalību valstis. Spēcīga banku savienība ir svarīga mums visiem, un es darīšu visu, kas būs manos spēkos, lai šī banku savienība noteikti dienas kārtība Eiropas Savienībā. Mēs piekrītam, ka mēs nevaram atgriezties pirms krīzes periodā, mēs nevaram atgriezties uh, lielajos riskos un uh, smagajās sekās, ko tās uh, radīja darba vietām, iedzīvotājiem. Mēs nevaram atgriezties pie banku glābšanas par nodokļu maksātāju naudu, taču es domāju, mēs visi arī apzināmies, ka turpmākajos gados mums būs vajadzīga jauna pieeja darba vietām un izaugsmai. Arī turpinot būt piesardzīgiem pret jauniem riskiem savā sistēmā, mēs ne, nedrīkstam sagaidīt, ka mums vajadzēs pieņemt to pašu primārās uh, likumdošanas apjomu turpmākajos gados. Mums vajadzēs domāt par stabilitāti, bet te pašā laikā, ja situācija liecinās par to, ka līdzsvers nav izveidots pareizi, mums būs jābūt gataviem mainīt situāciju. Būs jomas, kur mēs saskatīsim trūkumus, būs jomas, kuras vajadzēs koriģēt, lai padarītu investīciju plūsmas vieglākas. Uh, un tas patiešām ir uzdevums, kas ir kapitāla tirgus savienības priekšā, kā mēs palielināsim ieguldījumus MVU virzienā, vienlaikus uh, saglabājot efektīvu regulējumu. Šīs plašās pieejas ietvaros es esmu noteicis sev piecas galvenās prioritātes. Pirmkārt, īstenot to, par ko jau ir panākta vienošanās, jau tas būs liels uzdevums. Uh, Deliģētie un īstenošanas akti paredz daudz dažādu pasākumu, sākot no MIFID līdz Banku Savienības un tā tālāk, un mums būs jānodrošina atvērts un godīgs process kopā ar jums un padomi. Otrkārt, ir jābūt drošiem, ka mēs cīnāmies ar riska avotiem, uh, ņemot vērā un īstenojot tos priekšlikums, par ko to šobrīd notiek sārunas, piemēram, struktūrālās reformas, robežvērtības un tā tālāk. Tāpat ir jāraugās, kādi ir potenciālie riski, kas varētu parādīties, jo nav atbilstoša režīma nebanku finanšu institūcijām. Uh, Tāpēc es strādāšu pie konsekventas starptautisko standartu un principu īstenošanas un raudzīšos, vai nav kādu likumdošanas nepilnību šajā jomā. Tāpat es centīšos padziļināt um, reglamentējošo sadarbību ar ASV. Ceturkārt, uh, Es strādāšu pie priekšlikumiem Kapitāla tirgus savienības izveidē. Tas ir projekts, kas attieksies uz visām 28 dalību valstīm, un tā mērķis ir skaidrs - proti palīdzēt atbrīvot to kapitāla ap Eiropu, kas šobrīd ir iesaldēts, un novirzīt to Eiropas uzņēmumu atbalstam, jo īpaši MVU atbalstam. Mums ir jāpalielina mūsu neatkarīgums no banku finansējuma, palīdzot augt jauniem alternatīviem finanšu avotiem, un es vēlos sākt ar to, ka es analizēšu problēmu un identificēšu šķēršļus progresam, bet es domāju, ka mēs jau tagad varam redzēt, kādas būs prioritātes, piemēram, augstas kvalitātes eh, garantijas, eh, informācijas pieejamība un arī Eiropas ilgtermiņa investīciju fondi. Piektkārt, es vēlētos papētīt, kā mēs varētu vienotā tirgus priekšrocības eh, tiešāk nodot iedzīvotājiem. Pēdējo gadu laikā mums vairāk bija jākoncentrējas uz lielām struktūrālām un eh, institucionālajām reformām. Es ceru, ka turpmāko gadu laikā mums izdosies šo teleskopu pagriezt otrā virzienā un domāt, kā mēs varam pavērt tirgu drošiem un nedārgiem mazumtirzniecības produktiem. Es domāju, šeit daudz ir iestājušies par patērētāju interesēm, un jūs varat rēķināties ar manu atbalstu turpmākajos gados. Tāpat būs jādomā arī par digitālo un elektronisko maksājumu attīstību, kas varētu uh, sniegt labumu patērētājiem, bet kuriem vienlaikus būtu jābūt arī drošiem un labi reglamentētiem. Ir arī viena visaptveroša tēma, un tā ir caurskatāmība. Šī tēma ir būtiska attiecībā uz to, ko mēs pieprasām no finanšu institūcijām. Tām ir jāzina, kādus riskus tās uzņemas, un arī jāpaskaidro šie riski saviem patērētājiem. Arī uzraugiem tas ir jāzina, un vairums noteikumu, kas tiek īstenoti, uh, iekļauj sevi stingras caurskatāmības prasības, un tas ir pilnīgi pareizi, jo ir jāatjauno arī uzticēšanās. Visu beidzot, kā es ar jums sadarbošos, ja es uh, būšu šajā amatā, pirmkārt jau caurskatāmība būs būtiska. Es būšu atvērts šai komitejai vienmēr, un es būšu atklāts ar jums uh, un stāstīšu, ar ko es tiekos. Uh, Lai varētu darīt savu darbu, man būs jātiekas ar ļoti daudziem cilvēkiem, jo es nekad neesmu domājis, ka politiku var veidot vakumā. Taču es noteikti sekošu sava priekšteča praksē un um, atklāšu informāciju par ārējām sanāksmēm, un to darīs arī mani pakļautie. Es domāju, tas ir svarīgi, veidojot pareizes attiecības ar jums. Kad es atrados Strasbūrā, Es biju vakariņās kopā ar Barņēkungu, un es lūdzu viņam padomu. Viņš man deva daudzus noderīgus padomus, bet eh, vienu, kas bija visbūtiskākais. Viņš teica, vienmēr paturi prātā, cik svarīgas ir tavas attiecības ar šo parlamentu. Un tas ir padoms, kur es esmu ņēmis vērā, un es šim padomam sekošu. Es zinu, ka Junker kungs ir uzticējis man uh, lielu atbildību, lūdzot uzņemties šo portfeli. Un, ja mani apstiprinās amatā, es būšu Eiropas komisārs, kurš aizstāvēs sabiedrības intereses komisārs, kas strādās visu 28 dalību valstu labā, un Eiropas komisārs, kurš nekad neaizmirsīs, ka viņam ir jāatskaitās šī parlamenta tiešā ceļā ievēlēto deputātu priekšā. Paldies!